plenāra sesijā. Tagad kopīgās debatas par Grūziju, ieteikums, ko sagatavojas Henrijs Mamikins par asociācijas nolīgumu ar Grūziju, un eh, tāpat arī Mamikina kunga asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar Grūziju. Mamikina kungs, jums vārds uz četrām minūtēm. Prezident, eh, dāmas un kungi, man ir liels gods pievērst Eiropas parlamenta uzmanību un lūgt dot piekrišanu asociācijas līguma starp eiropas parlamentu un grūziju ratifikācijai. šodien mēs spēram ļoti nozīmīgu soli lai grūzijā un tās tautai parādītos jaunas iespējas veidojot stabilu veiksmīgu un panākumiem bagātu eiropas nākotni. grūzija vienmēr ir bijusi eiropas valsts bet grūzijas kultūra ir svarīga eiropas kultūras daļa. saskaņā ar nesenu aptauju sešdesmit deviņi no grūzijas iedzīvotājiem atbalsta asociācijas līguma parakstīšanu. tas liels atbalsts uzliek lielu atbildību varas iestādēm šī līguma izpildītājiem. šodienas rītdienas ratifikācija ir loģisks turpinājums darbam ko uzsāka eiropas savienība un grūzija pirms astoņiem gadiem inicējot es un grūzijas darbības plānu. pirms pieciem gadiem eiropas savienība un tās partneri uzsāka austrumpartnerības programmu kuras ietvaros bija veiksmīgi realizēti daudzi projekti. pašā sākumā šo plānu pilnā realizācija likās par pārāk optimistisku mērķi bet grūzijas piemērs rāda kā ceļu paveiks ne tie kas runā par grūtībām bet tie kas mērķtiecīgi un neatlaidīgi dara savu darbu. es biju patīkami pārsteigts kolēģi redzot cik daudz paveica grūzijas valdība un grūzijas tauta. nebija viegli izdarīt izmaiņas tik daudzas sabiedrības un ekonomikas sfēras tik īsā laika periodā. ļoti grūti pārliecināt sabiedrību uzņēmējus un politisko eliti ka nepieciešamas ātras bet dažreiz sāpīgas reformas līdzīgas reformas rietumu eiropas valstīs bija paveiktas pa desmitiem gadiem bet gruzijai tas bija jāpaveic dažu gadu laikā. kolēģi liels darbs bija padarīts iepriekšējā periodā kad ir daudzi jautājumi kuriem vajadzīga pastiprināta uzmanība nākotnē tādiem kā gruzijas sabiedrības ilgstoša politiska polarizācija cīņa ar korupciju problēmas ar abhāzijas un cchinvali reģiona un dienvidosetijas teritorijām un citiem svarīgiem jautājumiem asociācijas līgums uzliek atbildību uz abām pusēm eiropas savienībai ir jāpalīdz gruzijai cīnīties ar korupciju turpināt veidot neatkarīgu tiesu sistēmu stiprināt mediju brīvību aizsargāt minoritātes un darīt visu lai gruzijas tauta saņemtu visas priekšrocības no savas eiropeiskas izvēles. godātie kolēģi es gribu īpaši atzīmēt ka pateicoties asociācijas līgumam gruzija varētu cerēt uz virkni pozitīvu izmaiņu tie ir tirdzniecības apjoma palielināšana jaunu darba vietu radīšana vīzu režīma atvieglošana un perspektīva uz bezvīzu režīmu ieviešanu investīcijas iespēju uzlabošana un uz daudziem citiem pozitīviem momentiem. eiropas savienība savukārt var saņemt iespēju realizēt kopīgus ilgtspējīgus projektus tirdzniecībā enerģētikā transportā un citās nozarēs. eiropas uzņēmējiem parādīsies jaunas iespējas grūzijā kā viņi eh, varēs droši investēt savus līdzekļus pirkt vai pārdot savas preces un pakalpojumus. noslēgumā es gribētu pateikt savu lielu paldies visiem kolēģiem kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā un šī līguma ratifikācijas īstenošanā īpaši ēnu referentiem no visām politiskajām grupām tiem deputātiem kas iesniedza savus priekšlikumus. es ļoti ceru darbie kolēģi uz konstruktīvu diskusiju un pozitīvu balsojumu. godātie kolēģi es gribētu katram no jums teikt ka gruzijas tauta ir pelnījusi pozitīvas izmaiņas un es ceru ka mēs eiropas parlamenta deputāti par tām balsosim. liels paldies! Euh, paldies. tagad vārds komisijas vārdā avramopoulos kungam. You, paldies priekšsēdētājai! cienījamie eiropas parlamenta deputāti! Vispirms es vēlētos jums pateikties eh, par šo ziņojumu, Mamikina kungs, ziņojumu, kurā ir ļoti uh, daudz svarīgas rekomendācijas un kas liecina par to, ka ir diezgan augsta vienprātība par mūsu politiku attiecībā uz Grūziju. Eiropas parlaments spēcīgs atbalsts būs svarīgs signāls, lai stiprinātu mūsu saikni ar Grūziju un tas radīs lielisks priekšnoteikums turpmākajai sadarbībai ar Grūziju. Grūzija ir viena no Eiropas Savienības austrumu partnerības uh, galvenajām partnerēm. Asociācijas nolīgums, par kur mēs runājam šodien, ir rezultāts Grūzijas centieniem un virzībai uz Eiropas Savienību. Tas arī liecina par mūsu apņemšanos um, atbalstīt stabilas uh, un veiksmīgas valsts mm, darbību šajā reģionā. Grūzija Eh, noteikti mainīsies mums īstenojot savu darba kārtību. Grūzija būs pietuvinājusies Eiropas Savienībai, tā būs padziļinājusi savu uh, politisko asociāciju un Grūzija ieviesīs reformas, kas noteikti veicinās Eiropisku vērtību ieviešanu ikdienas dzīvē, plurālismu, demokrātiju un dziļāku izpratni uh, par uh, likuma vāru. Pēc uh, līguma parakstīšanas ir notikusi pirmā Grūzijas Eiropas Savienības padoma tieši pirms mēneša Briselē. Un uh, Šajā pašā dienā mēs secinājām, ka uh, Grūza, Grūzija ir izpildījusi pirmās prasības attiecībā uz uh, vīzu atvieglošanas režīmu, un tas bija jau atkal svarīgs solis eh, procesā, kas pietuvinās Grūziju uh, tuvāk savam mērķim, proti bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību. Ir jāsaka, ka Grūzija ir uh, paveikusi milzīgu, panākusi milzīgu progresu pēc vēlēšanām 2012. un 2013. gadā, kā arī pēc pašvaldību vēlēšanām 2014. Eh, gadā. Bet šis signāls tika dots, un tas arī tika pozitīvi uztvērts. Politiskā eh, gaisotne valstī būtu jāuzlabo. Politiskā konfrontācija un polarizācija būtu jānovērš un ir nepieciešams nodrošināt uh, plašu dialogu. Tieši tādā pašā garā Turcijai, uh, Gruzijai ir jāturpina centieni un jānodrošina likuma vara. Es ar prieku varu informēt, ka uh, asociācijas nolīguma tirzniecības eh, sadaļas īstenošana sākot no 1. decembra jau parādījusi rezultātus. Statistikas dati par tirzniecību septembrim ir pozitīvi un stabili. Protams, ka līguma dotais efekts vēl ir jāapstiprina, tam ir sevi jāpierāda, bet jau pirmie rezultāti uh, liek mums eh, secināt, ka ir pozitīvas tendences. Eiropas Savienība arī turpmāk palīdzēs uh, Gruzijai turpināt reformas un uh, palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem piemēroties jaunam uh, regulatīvajam ietvaram uh, ar 51 miljonu eiro palīdzību, kas ir paredzēta. Tagad es vēlētos atgriezties pie nesenākajiem, nesenākajiem notikumiem vairākajos. Uh, Eh, reģionos, proti strateģiskās partnerības eh, reģionos. Dienvidu uh, Osetijas uh, rezultāti. Un tieši tāpat kā Krievijas uh, un Abhāzijas parakstītās vienošanās ir cieši saistīts ar doktorālo integritāti. Ir jāturpina centieni, lai nostabilizētu uh, drošības situāciju reģionu, lai uh, tas nenovest pie eskalācijas. Uh, ir arī jāpanāk tas, lai Krievija izpildītu savas starptautiskās saistības. Mums ir uh, jāsaprot, ka Eiropas Savienība atbalsta Grūzijas teritoriālo integritāti, un mēs esam pār konfliktu atrisināšanu eh, Grūzijā, tā skaitā ar Ženēvas starptautisko sarunu eh, vadīšanu un attiecīgo monitoringu Grūzijā. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka um, mēs novērtējam Grūzijas pienesumu Eiropas Savienības misija Centrālā Afrikā, eh, proti, kas notiek saskaņā ar Grūzijas piedalīšanos Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās. Nos, no, noslēgumā es vēlētos teikt, ka partnerības starp Eiropas Savienību un Grūziju ir spēcīga partnerība. Tā kļūs vēl spēcīgāka ar ar to, ka Eiropas Savienība ratificēs asociācijas nolīgumu. Paldies! Euh, Paldies! Paldies! Olī Rēns! Prezidenta. Uh, Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisāra kungs. Gruzija Eiropas Savienībai ir vienmēr bijusi uzticams partneris, un mums aizvien ir bijušas ciešas politiskās un ekonomiskās saiknes ar šo valsti, neskatoties uz uh, aizvien pieaugušo spiedienu no Krievijas puses, un mazai valstī, kāda ir Grūzija, brīvā tirzniecība vienmēr ir nākus par labu. Pēdējās desmitgadus laikā tirzniecības apgrozījums ir pieaudzis par piecām līdz pat sešām reizēm, un izaugsme ir eh, īstenota pateicoties liberālajam tirzniecības režīmām un uh, asociācijas nolīguma provizoriska piemērošana no septembra pierāda, ka uh, Grūzijas eksports uz Eiropas Savienību ir pieauguši apmēram par 50%, un tas jau, protams, uzlabo arī Eiropas Savienības tirdzniecības bilanci. Un uh, ņemot vērā to, uh, kā strādā mūsu austrumu partneri, Gruzija ir darījusi ļoti daudz reformējot tās ekonomiku. Uh, Nolīguma īstenošana noteikti nāks par labu Gruzijai, un mēs atbalstam to. Paldies! Paldies Rēna kungam, un tagad uh, uzstāsies runātāja grupa vārdā divas minūtes Jaromiram Štetinam lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka devāt man vārdu, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Mēs šodien rat, mēs ratificēsim Gruzijas asociācijas nolīgumu pēc uh, Ukrainas un Moldovas. Jau trešais asociācijas nolīgums šajā sasaukumā. Mēs esam strādājuši vaigas viedros, sadarbojušies ar visām politiskajām grupām, lai šis nolīgums taptu. Jāsaka, ka esam sastapušies ar daudziem izaicinājumiem. Nu, minēšu tikai dažus. Mēs esam sastapušies saukuši lietas īstajos vārdos. Nu, atgriezīsimies 20 gadus senā pagātnē, kad uh, Krievija anektēja Abhāziju, un pirms diviem gadiem 80 tūkstoši cilvēku tika nogalināti, pēc tam tika okupēta Dienvida Osetija, un tie paši cilvēki, kas tik, tāpat armija, kas nogalināja cilvēkus Čečenijā, ir uh, okupējusi Dienvida Osetiju, arī Krīmu anektējusi, un turpina uh, kara darbību Austrum Ukrainā. Un bieži vien mēs esam izmantojuši dažāds eifēmisms, uh, bet šeit mēs saucam okupāciju par okupāciju, un mums ir jāsaprot, ka Krievijas federācija turpinās pārkāpt starptautiskās tiesības, un Krievijas armija turpinās pastrādāt Kriev, uh, kara noziegumus. Ja mēs nepieņemsim skaidru pozīciju, tas nozīmē, ka arī mums būs jāuzņem sava daļa vainas un atbildības. Ja Eiropa būtu uh, savu laiku nosodījusi um, vardarbību Osetijā un Čečenijā, tad varbūt uh, citu traģēdiju nebūtu. Un jāsaka, ka ja mēs ne, ātri nepieņemtu šo asociācijas nolīgumu, tad varbūt arī dažas Gruzijas daļas Krievija varētu anektēt. Jāsaka, ka. Uh, Grūzijā valdība tika ievēlēta demokrātiski, bet runātājs diemžēl tiek pārtraukts. Paldies, Lekenštain kungs, pusotru minūte. Frau Präsidentin, wir Sozialdemokraten begrüßen das Freihandelsabkommen und natürlich Paldies! Eh, sociāldemokrāti augstu vērtē asociācijas nolīgumu un tirzniecības nolīgumu. Mēs patiešām ar nepacietību gaidām vēl ciešāku sadarbību ar Gruziju, un mēs arī skaidri un gaiši sakām, ka Krievijas mēģinājumi, eh, mēģinot slēgt nolīgumus ar eh, okupētajām teritorijām tādā veidā, kurinot nemieru, mūs neaturēs no mūsu darba, no sparamajiem soļiem. Gribējām pateikties Gruzijas valdībai par to, cik viedi tā ir rīkojusies konflikta apstākļos. Ekonomiskā sadarbība nāks par labu abām pusēm, un ek politiskā sadarbība palīdzēs valsti reformēt un stabilizēt. Gruzijas pilsoņi pamanīs, ka tiesiskums, cīņa pret korupciju, neatkarīgas tieslietu iestādes viņiem nāks tikai par labu. Un ir patiešām labi, ka mēs nākotnē varēsim izveidot sadarbības komisiju, kā tas ir noticis ar Ukrainu un Moldovu tas ir nepieciešams, lai šo dialogu izkoptu vēl vairāk un tuvinātos ar Gruziju. Dargie kolēģi, protams, ir eh, jāsaprot, ko tas eh, nozīmēs eh, komitejai līdzšinējā formātā, tad no vienas puses tur pie galda sēž ES, otrā pusē Armēnija un Azerbaidžāna. Nu, tas mums būs visai ciets rieksts. Paldies! Paldies! Un tagad Jūreka kungs EKR grupas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētais kundze! Debata, kuru dzisiaj toczymy. Jāsaka, ka šajās debatēs un rīt pieņemamajos lēmumos mēs esam nokavējuši, aizkavējušies par vairākiem gadiem. Mums Eiropas ceļu brūģēt Gruzijai vajadzēja jau 2008. gadā, uzreiz, kad Krievija uzsāka valstī savu agresiju. Tad mēs būtu patiešām veiksmīgi uh, reaģējuši uz tur notiekošo. Nu, ir ļoti žēl, ka tas tā nenotika. Mūsu vienbalsīgā reakcija savulaik būtu varējusi palīdzēt novērst agresiju Ukrainā. Polijā mēs mēdzam teikt labāk vēlāk nekā nekad, bet kāds vēl varētu teikt, ka mēs jau esam daudz darījuši, bet mēs pēdējo gadu laikā šķiet esam piemirsuši savus standārtus. Tas tiesa mums beidzot ir eh, jāsaprot. Uh, Um, ka pāvesta Franciska mācība, ko šeit dzirdējām pirms dažām nedēļām, ir tāda, viņi mums nevar dot vairāk, kā mēs dodam viņiem. Tā ir jādomā apmainoties ar vērtībām, ir jābūt patiesai Eiropas solidaritātei. Grūzijas uh, turēšanās pretī Krievijas agresijai neatkarīgas valsts statusa pasludināšana bija mūsu uh, svarīgo vērtību aizsardzība, arī pienesums Eiropas uh, drošībai. Mums ir jāapzinās, ka mums ir sistemātiski jāatbalsta to valstu neatkarība, kas to atguva pēc padomu savienības izjukšanas. Mums par to ir jārunā. Paldies, un tagad Nārta kungs uz divu ar pus minūtēm. Muchas gracias, <coughs> señora presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ir ļoti svarīgs, eh, pamatīgs nolīgums. Vairāku iemeslu dēļ Grūzija ir Eiropā, tā ir piederīga Eiropai, un tāpat kā Eiropai, Grūzijai ir tiesības pildīt savas vēlmes, īstenot nacionālos kritērijus saskaņā ar mūsu līguma 49. pānta 8. apakšpunktu. Mēs te nevaram pārstīgsmināties, tas vienkārši tā ir, tas ir loģiski. Un Līdz šim uh, tika runāts, ka Grūzijā ir selektīvs tiesiskums un vairāk ES standarti netiek ievēroti. Uh, Rezolūcijā tiek arī teikts, ka ir ievērots miers, tas ir viens no pamatprincipiem, ir jāievēro valstu robežas. Un, un Abhāzijas vai Dienvidu Osetijas um, okupācija aneksijas nav pieņemama, bet Mums ir jārunā par valsts leģitīmajām interesēm, par uh, to, kāds ir Krievijas intereses. Krievijai vajadzētu būt nevis par lielu uh, kaimiņu, bet uh, par tādu lielu draugu. Un uh, tas ir svarīgs uh, elements Eiropas uh, mieram. Mums nevajag visu laiku tikai kaut kādās pretrunās uh, nokļūt. Paldies, Šolca kungs, tagad paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Atgīt vai alā kompleksitātes. Ņemot vērā visu nolīgumu sarežģīto raksturu, galvenokārt jārunā uh, ir par uh, Gruzīnu tautas uh, perspektīvām, bet par tām mēs šodien nerunājām. 35% e, bezdarba procents, vidēja alga apmēram 350 eiro mēnesī un e, vairāk kā trešdaļa pilsoņu valsti jau ir pametuši. Nu, mums ir jārunā skaidra valoda, bet neviens nav paskaidrojis, kā mēs varēsim pildīt savus dotos solījumus. Komisijai vajag nekavējoties paskaidrot, kā tā varētu garantēt sociāli taisnīgu ekonomisko attīstību, lai uh, Gruzijā tas uh, patiešām nebūtu tikai nepiepildāms sapnis. Un jāsaka, ka Gruzija izvēlējās parakstīt asociācijas nolīgumu. Dārgie kolēģi, tādēļ mums vajadzētu beigt līdz šim elastīgo Gruzijas politiku, uh, kas vēlas. Uh, Eh, atkal samierināties ar Krieviju, apdraudēt. Eh, paldies, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Monsieur Mamikins. Mamikina kungs, pusminūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums Šolce kungam, vai tiešām jūs ticat, ka Grūzijas attalināšanas no Eiropas Savienības palīdzētu atrisināt tai šīs ekonomiskas problēmas, kuras, protams, Grūzija ir? jūs tiešām ticat tam ka grūzijas izolācija būs tas pareizais mērķis ko mēs varam uzstādīt sev kā eiropas parlamenta deputātiem un kopumā kā eiropas savienībai? paldies! Šolts kungs, pusminūte. Ja mēs runājam par brīvās tirzniecības un ekonomisko nolīgumu, tad ir jāizpilda konkrēti priekšnosacījumi, bet mums ir jāsaprot, kā sadarbojoties ekonomiskā plāksnē ar Gruziju, mēs varam parūpēties, lai Gruzīni paši sev palīdzētu un sadarbojoties ar citiem tirzniecības partneriem varētu rūpēties par jaunu perspektīvu pavēršanu. Paldies! Turpinām. Mēs arī kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, godētāji, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms vēlos pateikties mūsu ziņotājam, kolēģim Andrejam Mīkinam par līdzsvarotu ziņojumu, kur ir atrodamas ļoti daudz un labas rekomendācijas. Un Grūzijas valdība un patiecībā ļoti daudzi Grūzijā ir ieinteresēti politikas jautājumos un uh, Eiropas jautājumos. Šis uh, ir brīdis uh, svinēt šo asociācijas nolīgumu. Ja tas būs efektīvs, tad tas tiešām ir jāsvin. Un es domāju, ka mums tas būtu jādara rītdien. Aicinu visus atbalstīt uh, asociācijas nolīgumu un uh, balsosim par to. Un tad arī svinēsim. Un, uh, Apsveiksim arī Grūzijas iestādes, kuras ir gājušas cauri e, ļoti garām procesām. Protams, daudz vēl ir jādara ziņojumā. Ir šie svarīgi elementi, arī komisārs par to runāja, neatkārtošos. Tomēr es vēlos uzsvērt arī to, ka es nevēlos apstrīdēt komisijas statistikas datus, taču ir jāpatur prātā, ka brīvās tirzniecības nolīgumos ir arī jāņem vērā sociālie aspekti. Tātad mums ļoti cieši ir jāseko tām, kas notiek reģionālā līmenī Gruzijas ekonomikā un kas notiek arī Gruzijas sociālajā jomā. Katru gadu mums ir jāizskat šis jautājums no jauna. Lielas paldies! Paldies! Un tagad FDD vārdā, kas tādo kungs trīs minūtes. Paldies! signor presidente onorevoli colleghi la politica internazionale è e un bicchiere sopra un tavolo affollato da molte persone. šis ir eh, ļoti svarīgs jautājums. Tātad, eh, vai glāze ir eh, pa pusē pilna vai pusē tukša? Tātad, ja kāds nogāž šo uh, ūdens glāzi no galda, tad notiek drāma, kas notiek Eiropā pie galda. Izskatās, ka tie gāza, atkal tie gāsta uh, šīs uh, ūdens glāze. Mēs esam par to, lai sniegtu katrā valstī Eiropas perspektīvu, kas ievēro Kopenhāgenes kritērijus. Tas nāk pa viņiem un arī mums, un tas, protams, arī attiecas uz Moldāviju, Ukrainu un arī Gruzijas draugiem. Nav jautājums par to, kā, bet kad. Uh, tādēļ mēs nebalsosim uh, pār, mēs atturēsimies arī Krievi tuvinās sarkanai līnijai, to mēs redzam Baltijas valstīs Polijā. Krievija, kurai arī ārkārtīgi lielā atbildība un Mēs redzam, ka eh, šī frontslīnija tuvojas. Esam pārliecināti par to arī 14. novembrī ASV vicesekretariātā arī atklāti runā par eh, rietumu partnerības saikni ar TTIP, ka tur ir daudz riski. Un tas nav nejauši, ka TTIP eh, tiek uzskatīts par ekonomikas NATO kur varētu. Par ko tad mēs šodien balsosim? Vai balsosim par uh, Gruzijas labklājību, vai arī daudzi mums Atlantijas okeāna otrā pusē domā tikai un vienīgi par miljoniem jaunu patērētāju mūsu, uh, tirgi, t, mūsu tirgos, lai ko tas arī maksāts? Uh, arī maksājot ārkārtīgi lielas uh, izmaksas uh, par sliktu mūsu patērētājiem. Uh, Taču mēs neatbalstām Krievijas Putinu, taču esam realistiski. Nācamies princips tikai tad, kad tas ir ērti. Sankcijas tagad nodara kaitējumu visiem, bet ļoti maz ASV. Un nezinu, vai mums jāklausa Obama, kurš vēlas, lai mēs paredzam lielākas sankcijas. Tagad Eiropas Savienība ASV izveido jaunu plānu. Nezinu, kurš vinnēs, ko Kīsendžers eh, sauca par fatālu kļūdu. Esmu pārliecināts, ka jebkurā gadījumā mēs kā Eiropieši zaudēsim. Iespējams, ka vēl ir laiks mainīt situāciju. Merci. Je donne la parole pour 1 minute 30 à Monsieur Choprat. Tagad lūdzu Choprat, kungs, vienu minūti. Madame la Présidente, chers collègues, avec cet accord... Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, ar šo asociācijas nolīgumu Eiropas Savienībā ir nonākusi līdz svarīgam punktam. Mēs šeit runājam, varam runāt par tādiem diviem aspektiem. Pirmkārt ir tas, ka Eiropas Savienība ir samazinājusi savu, nola, savu ietekmi ja mēs runājam par 28 eh, valstīm, mēs varam paskatīties, kāds ir mūsu IKP. Tas nozīmē, ka ASV iedzīvotājiem eh, pirktspēja ir pusotru reizi lielāka nekā Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un ir jāsaprot, kāda ir situācija, un tāpēc arī asociācijas eh, nolīgumi ar, ar Ukraina un Moldova nozīmēs tikai to, ka Eiropas Savienības vidējas līmenis arvien kritīsies. Vai tas tas, ko mēs gribam panākt? Runājot par Grūziju, protams, šeit ir Krievija sava interesi, tas vairāk nekā skaidrs. Un NATO paplašanāšanās, protams, arī ir svarīgs aspekts un nākotnē mums ir jāskatās uz strateģisko virzību Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs varam nonākt pie pavisam nevēlamiem rezultātiem, pie pilsoniskā kara, bet mēs esam tie, kas nobalso pret. Jā, šobrīd, Te... jūs... um, es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas, Eh, vai runājot par to cik ir izmaksājusi paplašināšanās un cik nabadzīga ir kļuvusi eiropas savienība viņš arī apzinās to ka eiropas savienības kopējais tirgus palielinājās par gandrīz simts miljoniem kas deva iespēju gan francijas uzņēmējiem gan citu eiropas valstu uzņēmējiem ievērojami nopelnīt šajā tirgū. paldies! 30 sekundes jums je me rends compte surtout du, euh, de la désindustrialisation. Es euh, šeit euh, runāju par industrializāciju, par arī um, zaudējumiem, ko cieta Francijas ekonomika un arī jaunatīstības valsts. Uh, protams, mēs integrējam šeit nabadzīgās valstis um, un dažkārt šī integrācija maksā mums pārāk uh, dārgi. Piemēram, Vācija tas ir izmaksājis uh, pārāk dārgi arī tieši Vācija apvienošanās un tāpēc mēs šeit um, paļaujamies uz um, bagātām dalībvalstīm un liekam pārāk smagu, un, uh, smagu nastu viņam. Tālāk 30 sekundes vēl. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Deputāta kungs, vai jūs saprotat, ka Eiropas Savienībā pati veido šo E, utopisku valūtu savienību, un savukārt šīs valūtas savienībās izmaksas ir ārkārtīgi milzīgas. Un, ja mēs paskatāmies uz Francijas eksportu, uz tādām valstīm kā Polija, uz citām Austrum Eiropas valstīm, manuprāt, eksports ir milzīgs. Manuprāt, šīs lietas ir jāatcerās. Jums ir 30 sekundes. 30 sekundes, jā. Uh, Vispirms es uzskatu, ka Grūzija ir identitāte kā Eiropas valsts, un, protams, ar brīvo tirzniecību ir arī noteikti uh, nosacījumi, ir um, šis līgums, kas ir veidots, lai veicinātu uh, šo tirzniecko apmaiņu. Un, uh, šodien mēs runājam par vajadzību arī aizsargāt mūsu ekonomikas, un ir valsts, kas atrodas Centrāla Eiropas reģionā, un arī par to labklājību mums jācīnās. Reprenons le fil avec Monsieur Preda pour euh, deux minūtes. Euh, tālāk Prēdas kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vienmēr esmu pārsteigts, kad es dzirdu šeit atkal un atkal šo te Maskavas viedokli, kas tiek pausts ar lielu entuziasmu, ar milzīgu retoriku.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 arī neizlasījāt šajā NATO ziņojumā, eh, piemēram, Moldāvija, Moldova nav eh, NATO sastāvā un nav tur pieminēta šajā ziņojumā. Un, ja es pareizi sapratu presi, jūs arī esat devuši naudu partijai un esat arī atbalstījuši finansēm, ko esat saņēmuši no Maskavas. Tātad dažkārt esmu šokēts dzirdot šo te viedokli lūk, ka kredīts ir iespējams. Vai šobrīd, kungs, jūs neiedomājaties, ka Grūzijā, eh, tāpat kā Moldovā, Kišiņevā, arī Ukrainā, Kijevā e, cilvēki ir um, izvēlējušies dzīvot brīvā sabiedrībā, viņi ir izvēlējušies tādu sabiedrību, kur ir brīva apmaiņa, brīva tirzniecība, un um, jūs pieminat šeit gadiem, kad padomju autoritātes, padomju iestādes lēma par kaut ko citu nedemokrātiskā veidā, bet šeit ir Moldovas un Ukrainas iedzīvotāji, kas ir paši lēmuši nevis pēc Maskavas diktāta, un viņiem ir arī tiesības paredzēt sev šo Eiropas eh, perspektīvu. Un, ja jūs tagad pieminat šo te karu ar nab, nab, nabaga Moldovu un Grūziju, tas nav pārāk sāprātīgi. Un tāpēc EPP grupa ar entuziasmu ir nobalsojusi par asociācijas līgumu arī Moldovas gadījumā, tāpat bija un arī Ukrainas līgums tika atbalstīts. Tāpat liels paldies par uzmanību! μπλε κάρτα τον κύριο Σοπράντ. Τη δέχεστε. No. Šobrad, kungs, zilā kārtīte, vai jūs piekrītat to pieņemt? Kādā veidā jūs redzat šeit Maskavu? Dans cette euh, assemblée. Šajā parlamentā uh, godājamie kungi, mums vajadzētu tomēr um, konstatēt, ka jūs neesat saņēmuši precīzi informāciju no Maskavas. Mēs neko neesam saņēmuši. Mums ir kredīts tiešām, bet no privāta bankas tas ir saņemts un mums ir tiesības to saņemt. Un mums ir jādod uh, privātai bankai šie aizņemtie līdzekļi. Otrkārt, godamais kolēģi, kungs, jūs um, arī cīnījāties par šo Amerikas. Uh, virzību, un es jūs neapvainu par to, ka jūs saņemat kaut kādu atbalstu no Vašingtons. Jums ir e, viedoklis, un mums Francijā arī savs viedoklis ir, un arī Eiropas Savienībai tāds ir. Έχετε, κύριε Πρέντα, επίσης μια, κίτρινη, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρι. Priekšsēdētāji, Karim kungs arī gribētu uzdot jautājumu. Lūdzu, Karim kungs. Priekšsēdētāji, Preda kungs, ļoti jauki, ka jūs eh, vēl, vēlaties uzklausīt manu jautājumu. Jā, tiešām mēs šeit dzirdam eh, izteikumus, kas nāk no labēji ekstrēmistiem, un viņi runā ar krievu masu mēdījiem un runā par to. Viņi runā pat par savām, pret savām dalību valstīm un, un atbalsta Putinu. Jā, mēs šeit saskatām tādu struktūru, tādu sistēmu, un jūs redzat, kā no Krievijas uz citām valstīm nonāk uh, šī uh, naudas plūsma, manuprāt, situācija ir ļoti nopietna. Manuprāt, būtu pareizi tagad izpētīt šo situāciju, pārbaudīt to. Predekungs, vai jūs vēlaties atbildēt uz šiem diviem jautājumiem? Tātad divi jautājumi, zilās kartītes jautājumu, lūdzu. Es neatbildēšu Obrata kungam, jo es jau no sākuma teicu, uh, ka tas jautājums nav saistīts tieši ar šo jautājumu. Un privātā banka ir saistīta Putina un viņa draugiem, tā teica arī Britu kolēģis un viņa jautājums. Tātad mēs esam tiešām arī noraizējušies par šiem notikumiem Nacionālās fronts izpratnē, arī Moldovā. Uh, ir mm, šī cīņa, kur ir Krievijas bankas iesaistītas, un tas nav pieņemams, ka e, mēs e, šeit parlamentā Briselē uzklausām viedokli no Maskavas. Paldies! Boštināra kungs, jums ir pusotra minūte. Liels paldies! Tik tiešām mums jau ir sajūta, ka šeit tā kā runā Maskava, gavarīt Maskvā, bet manuprāt, šeit jau ir cita lieta. Situația făcute de această țară prietenă și de puternicul. šī līguma parakstīšana tā nav nekāda dāvana, tas ir um, atzīšana. Šeit mēs atzīstam arī šo atbalstu, ko Eiropas Savienības sniedz Eiropas tautai. Šeit ir uh, sarežģīta situācija, bet tomēr Eiropas Savienībai jācenšas atbalstīt Grūziju ar uh, visiem līdzekļiem, kas ir ekonomikas uh, līdz jomā un jāpalīdz arī stabilizēties eh, pret Krieviju. Un eh, šīs atbalsts Grūzijai ir stabils un viņam jāpalīdz virzīties Eiropas virzienā. Un šis eh, atbalsts ir jāsaista ar kopējo skatu uz Melno jūru pēc Krīmas okupācijas šeit Krievija ir izplatusi savu ietekmes vēju un varbūt tagad jādomā par reģionu kopējo situāciju un vēl ir tas, ka daļa no šī reģiona ir okupēta un tas ir darīts tipiski Krievu veidā. Asociācijas līgums ir sākums ļoti sarežģītām sarunām, kas būtu jāveic šajā valstī, šajā ļoti sarežģītā periodā. Paldies! Tālāk Tāno kungs. Priekšsēdētāji, mēs redzam, ka uh, Krievija joprojām okupē Gruzijas teritoriju, un, manuprāt, ir daudzi gadījumi, kad iepriekšējie valdības locekļi tiek vajāti, un arī pret iepriekšējo prezidentu ir uh, vajāšana. Un te pašā laikā, protams, ir arī zināmie pozitīvi aspekti arī mūsu virzībā Uh, lai nodibinātu labākas attiecības. Mūsu grupa uzskata, ka asociācijas un privātas tirzniecības nolīgumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā ir iespēja Gruzijai politiski un ekonomiski tuvoties un integrēties Eiropas Savienībā. Parakstot šo nolīgumu, Gruzija ir apņēmusies gan uh, nodrošināt uh, tiesu varas neatkarību, gan arī tiesiskuma vāru Un tas ir ļoti svarīgi. Arī demokrātiskās institūcijas tiks stiprinātas. Ir arī citi aspekti šajā nolīgumā, kas norāda uz to, ka starp uh, Gruziju un Eiropas Savienību jāturpina un jāpadzina politiskais dialogs. Arī uh, pilsoniskā sabiedrība piedalīsies ar vien plašākā mērā lēmumu pieņemšanas procesā. Manuprāt, nolīgums ir ļoti labs un Gruzija var tuvoties Eiropas Savienībai. Tā ir arī iespēja neļaut Krievijai turpināt savu uh, okupāciju. Austravišķusa kungs, jums ir pusotra minūte. Thank you, Mr. President. Distingu... Paldies, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Rītā iespējams mūsu balsojums pavērsīs jaun, būs jauns solis Eiropas Savienības un Grūzijas attiecībās. Gruzija jau 2003. gadā nostājās uz Eiropas Savienības tuvināšanās ceļa. Un es vēlētos uzsvērt uh, to, cik liela Gruzijas iedzīvotāju uzticēšanās ir Eiropas Savienībai. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Gruzija varētu izvairīties no Krievijas spiediena. Šobrīd Krievijas un Abhāzijas um, savienība nav akceptējama, un uh, šī asociācijas nolīguma pieņemšana nebūs Ziemassvētku dāvana Gruzijai. Tā ir ļoti pamatota lēmuma sekas. Piemēram, 2015. gadā tiesiskā harmonizācija paredz 72 eh, jaunus likumdošanas aktus pieņemt. Vienlaicīgi Gruzija turpinās arī demokrātisko reformu ceļu, stiprinās tirgus ekonomiku un mēģinās uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni. Vēl bez tam mēs sagaidām no Gruzijas tiesību sargājošajām iestādēm, lai tās kļūtu daudz caurskatāmākas un daudz neatkarīgākas. Un lai nebūtu tā, ka tiesi, tiesu sistēma darbojas pret sistēmas politiskajiem oponentiem. Tiesiskums, jā. Un arī šajā jomā Eiropas Savienība būs ļoti labs sadarbības partneris. Sadarbības partneris, prasīgs partneris. Laimīgi jauno gadu Gruzijai! Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Hautals kundze, vienu minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs, mēs varam apsveikt Gruziju ar to, ka tā ir izvēlējusies savas demokrātijas ceļu un pār par 68% Gruzijas iedzīvotāju vēlas, lai šis asociācijas nolīgums tiktu noslēgts. Un arī Eiropas parlamentā mēs esam viensprāts, ka šim nolīgumam ir jātiek noslēgtam. Tas arī ir apsveicami. Gruzijā ir panākts ārkārtīgi daudz eh, tiesību sargājošo iestāžu neatkarības nodrošināšanā, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka darba vēl ir daudz. Darba vēl ir daudz, lai pilnīgi visi tiesu procesi būtu brīvi no politiskas ietekmes, un esmu pārliecināta, ka Gruzija arī uz šī ceļa ies. Vēlētos uh, uzsvērt tieši tirzniecības sadaļu šajā nolīgumā. Uh, Un eh, ir ļoti svarīgi, lai, piemēram, lai mēs atcerētos, ka šā reģiona valstis ir daļa, kas nostājās uz Eirāzijas tirzniecības ceļa, bet Gruzija ir pilnīgi skaidri nostājusies uz Eiropas ceļa. Tas attiecas arī uz tirzniecību. Priekšsēdētāja kungs, pēdējā laikā Gruzijas pēdējo politiskajos procesos ir bijusi zināmas plaišas. Un tomēr es vēlētos šajā brīdī visiem novēlēt spēcīgu sadarbību. Priekšsēdētājs, paldies! Obermeier kungs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šobrīd diskutējam par trešo jā, asociācijas nolīgumu, un šobrīd runājam par Gruziju. Un šī valsts pagājušo gadu ir panākusi ļoti daudz, piemēram, jomās, kas saistīts ar tiesiskumu. Un tāpēc arī parakstot šo asociācijas nolīgumu, mēs skaidri parādām, ko mēs domājam par Gruzijas centieniem panākt demokrātiju. Mēs, sam, mēs novērtējam to. Un tad atnāk eh, kāds kolēģis un saka, ka ir pilnīgi nepareizi cilvēkiem paust citu viedokli. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs visi rūpētos par mūsu iedzīvotāju interesēm, un uh, es skaidrs, ka daži iedzīvotāji uzskata, ka varbūt Eiropas Savienība jau ir nogurusi no paplašanāšanas procesiem. Ir ļoti svarīgi būt uzmanīgiem un visu laiku uzmanīties, ka uh, Um, mēs vēlamies mieru, mēs vēlamies risinājumu, un mēs nevaram vienkārši tā izsniegt kaut kādus papīrus un uh, tik uz priekšu, un lai nākamie, nākamās valstis tik nāk klāt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi novērtēt pareizi, kas notiek. Atceramies, ka mēs esam atbildīgi mūsu vēlētāju priekšā. Kalnietes kundze, lūdzu. Mr. President, kolēģi. Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi, rītā mēs ratificēsim asociācijas nolīgumu ar Gruziju, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir atcerēties to, ka mēs šo asociācijas nolīgumu noslēdzam ar visu Gruzijas teritoriju. Tajā skaitā arī ar Abhāzijas, Kingvālī teritoriju. Vēlreiz, kolēģi, mēs griežamies pie Krievijas ar prasību, lai tā izbeigtu šo teritoriju okupāciju Tādā sabiedrībā, kura ir akceptējusi savas valsts nostāšanos uz rietumu ceļu, pat iestāšanos Eiropas Savienībā, tam ir jābūt politisko spēku galvenajam uzdevumam veicināt vienotību šajā valstī un īstenot tādas reformas, kuras pieprasa šis asociācijas nolīgums un kuras tas arī atbalsta. Grievijas valdībai ir jādara viss, lai, patē, lai patreizējie izmeklēšanas procesi noritētu bez politiskas ietekmes un lai netiktu izvērst iesvedību pret politiskajiem oponentiem. Mēs zinām, ka šodien paveiktais nesīs savus augļus rīt. Tas ir jāatcerās arī gruzīņiem. Tas attiecās gan uz iepriekšējām valdībām, gan īpaši uz patreizējo Gruzijas valdību. Mūsu ziņojumā mēs uzsveram arī to, ka Gruzijai ir Eiropas eh, perspektīva un tā ir izteikusi vēlmi iestāties Eiropas Savienībā. Es tiešām ceru, no sirds ceru, kad, ka Gruzija ar laiku arī iestāsies Savienībā. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Mamikinkungs vēlas jums uzdot eh, zilās karteņas jautājumu. Kalnietis kundze, vai jūs atbildēsiet man Mikina kunga jautājumam? Zilās karteņas jautājums kungs eh, cienījamā kalnietes kundze eh, es tā sapratu no jūsu runas ka jūs gribētu pretstatīt eh, vienu iespēju pret otru vai nu valstī ir kaut kādi kontakti ar krieviju vai nu viņa sadarbojas ar eiropas savienību. jūs varētu iedomāties situāciju kad eiropas savienības asociētais dalībnieks dalībvalsts gan labi integrēta eiropas savienībā gan tāpat laikā uztur labus saimnieciskus kontaktus ar krieviju? paldies! mamīkin kungs protams izvēlēties eiropas integrāciju un tuvināšanos eiropai nenozīmē sevi noslēgt no pārējās pasaules piemēram serbija kurai ir eh, pašlaik kandidātvalsts status ar eiropas savienību tai ir arī brīvās tirdzniecības līgums ar krieviju. Eh, tā protams ir katras valsts pašas izvēles eh, lieta un protams arī tā ir attiecīgās partnervalsts izvēles lieta. veids kādā krievija iespaido savas kaimiņu valstis tām liekot strikti nostāties vienā vai otrā pusē ir nepareizs un nepieņemams. Pīrī kundze, pusotru minūtu lūdzu. Ik wil graag mijn volle steun uitspreken voor goed. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos izteikt pilnīgu atbalstu asociācijas nolīguma noslēgšanai ar Gruziju. Tas ir pilnīgi loģisks solis, un tikai tā mēs varam palīdzēt Gruzijas iedzīvotājiem un Gruzijas valdībai un iestādēm veikt nepieciešamās reformas. Bet atcerēsimies, ka šā nolīguma noslēgšana ir nevis beigas kādam darbam, bet tikai liela darba sākums. Un esmu pārliecināts, ka kopā ar dalību valstu pūliņiem mums izdosies panākt ekonomisku integrāciju un vēlamo rezultātu. Bet, kā jau es teicu, tas būs atkarīgs no dalību valstīm. Eiropas Savienība ļoti nopietni izturās pret šā nolīguma noslēgšanu, un es ceru, ka visas iesaistītās puses, tajā skaitā arī Gruzija, dara tāpat. Tas, ka Gruzija ir nostājusies uz Eiropas ceļa, apsveicami, bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt vienotām vērtībām, ka mēs visi iestājamies pa, par pamatiesībām, cilvēktiesībām. Jā, mēs novēlam Gruzijai plaukstošu nākotni, bet šādā plaukstošā nākotnē, ja mēs to skatāmies no ekonomiskā viedokļa, ļoti liela loma ir spēlējama vidusšķirai. Vēlētos tomēr izteikt eh, zināmas bažas par eh, Krievijas noslēgto līgumu ar Abhāziju. Tas pats attiecās arī uz Dienvidu Osetiju. Tātad Krievijas interesi šajās teritorijās un jau gadu desmitiem ilgušie robežu konflikti mēs nevaram pievērt acis un pateikt, ka viss ir lieliski. Visticamākais, ka Eiropas Savienības misija turpināsies. Belderkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti interesants jautājums. 2015. gadā, jo īpaši kāds būs šo sarunu rezultāts saistībā ar Irānas kodola programmu. Tas ir globāls jautājums. Uh, Bet kā šis jautājums ir saistīts ar Grūziju un Eiropas Savienību? Es gribētu paskaidrot, ka simtiem Irāns uzņēmumu darbojas Grūzijā, un tur ir norādes, ka tā ir tāda nelegāla tirdzniecība. Uh, nelegālas darbības. Tas eh, norāda uz to, ka ļoti pretrunīgās Irānas kodolprogrammas tiek tādā veidā eh, stiprināts komisija jautājums, ko jūs darat kopā ar eh, Grūzijas iestādēm, lai cīnītos pret Irānas kodolinstību izplatīšanos Grūzijā, kāda veida varētu mēs rīkoties saistībā ar Irānas jautājumu. Tālāk Luveča kundze vienu minūti. Paldies, komisāra kungs. Mani kolēģi no zaļo grupas teica, ka atbalsta šo asociācijas līgumu parakstīšanu vēl jau vairāk, tāpēc, <clears throat> ka to atbalsta Grūzijas opozīcija un arī valdība, un 70% no iedzīvotājiem arī atbalsta. Uh, Es domāju, ka šis konsens eh, par labu Eiropas Savienības virzībai, tas eh, varētu eh, arī varbūt nonivelēt šo polarizāciju, kas ir politiskā līmenī. Tas varētu radīt tādu konstruktīvu dialogu starp minoritāriem un mažoritāriem spēkiem. Ļoti ceru, ka arī tiesu sistēma vairs netiks izmantota, lai cīnītos pret politiskiem oponentiem. Es ļoti priecīgi esmu, ka reiz rezolūcijā ir arī nosodīta islamofobija un homofobija, kas tādi gadījumi ir bijuši Grūzijā, kā arī nosodīt tiesu varas centieni attiecīgi saukt pie atbildības vainīgos. Un vēl jaun, viens jautājums komisijai. Uh, vai jūs uh, palīdzēsiet un uzraudzīsiet investīciju programmu, ko veiks um, eh, hidroelektrostacijās iestādes, lai viņi pilnībā ievērotu ES standartus un normas un veiktu arī ietekmes izvērtējumu attiecībā uz lielākām stacijām. Uh, paldies. Tālāk Plenkoviču kungs, divas minūtes. Podržao sam. Paldies uh, priekšsēdētāji. Es atbalstu mūsu kolēģa Mamikina darbu. Es atbalstu šo ziņojumu par asociācijas līgumu mm, ar Grūziju. Mums ir bijuši daudz diskusijas, esam AFE komitejā daudz diskutējuši. Rīt būs svarīga diena Gruzijai, tas būs jauna e, etapa sākums sadarbībā ar Eiropas Savienību, tiks apstiprināta arī Gruzijas Eiropeiska orientācija. E, Gruzija ir daļa no mūsu partnerības sistēmas, un abām valstīm ir, citām valstīm arī būtu jāseko šiem, piemēram, tagad ir Ukraina, Moldova un Gruzija jau. Un runājot par šo iesaldēto konfliktu saistībā ar kaimiņiem, kas eh, šeit ir runa par Krieviju, kas cenšas arī uzspiest savu izvēli. Un šādā kontekstā mums ir jācenšas atbalstīt Grūziju gan ekonomiski, gan politiski, ņemot vērā, ka šeit ir arī drošības jautājumi, un ļoti svarīgi ir izmantot šo instrumentu, tas ir līgumu, lai sistemātiski eh, celtu jautājumu par cilvēktiesībām, tiesību normām, vispār juridisko sistēmu kopumā. Un eh, jāpaturprātā ir neatkarība, ka tiesu vārā ir jābūt neatkarīgai. Un šeit es gribētu ieteikt Grūzijas kolēģiem izmantot Eiropas Savienības valstu pieredzi, kas varētu sniegt savus ekspertu zināšanas. Un lai tiesu sistēma un likuma vara netiktu izmantota tikai selektīvā veidā un netiktu politiskiem nolūkiem izmantoti šie tiesiskie spēki. Un mēs e, sveicam šo darbu. Paldies! Tālāk, Holvīt kungs, pusotri. Šī ir ļoti saržīta diena un ļoti svarīga ir šī debate. Šeit ir jauna sadaļa Eiropas Savienības grūzības attiecībās. Skaidrs, ka šis padziļinātais tirdzniecības līgums būs ar ilgtermiņa efektu uz Grūzijas ekonomiku, pilsoņiem, viņu dzīve. Apmēram viena trešdaļa tirdzniecības apgrozījuma Grūzijai ir ar Eiropas Savienību. Pēc līguma tas masīvi pieaugs. Un vēl es gribētu arī uzteikt reformas, kas jau ir sākt. Uh, Es eh, tikos šodien parlamentā ar ārlietu komitejas priekšsēdētāju un es eh, atzīmēju kopā ar viņu ļoti svarīgu soļu sociāldemokrātijas attīstību demokratizācijas virzieni. Viņi ir arī domājuši par eh, cietumsistēmas reformu, par darba likumdošanu, un viņš lūdza, eh, lai es pasaku jums, ka tas ir līgums ar viņiem, ar, ar um, Grūziju kopumā. Te nav vēlēšanās spēlēties ar atsevišķām politiskām partijām Grūzijā, un mana, gr, part, mati, mana grupa eh, pilnībā atbalsta šādu pozīciju. Vēl ir jāatzīmē attiecībā uz tiesību sistēmu, selektīvā eh, tiesvedība. Eh, šeit eh, ir jautājums ar tiesas neizmantošanu politiskā veidā. Un vēl mana valdība Lielbritānija vēl nav ratificējusi šo līgumu ar Horvātiju un Horvātija ir desmitā dalība valsts, kas ratificēja šo līgumu, bet mana valsts nav ratificējusi, un es ļoti ceru, ka mana valsts mainīs savu pozīciju un ratificēs pēc iespējas ātrāk. Paldies tālāk, Karim kungs. Priekšsēdētāj kungs, paldies. Es esmu Dienvidu kaut kādas delegācijas vadītājs un esmu ļoti priecīgs, ka referents ļoti skaidri ir rakstījis ka Eiropā ir garantēta, e, Gruzijā garantēta Eiropas nākotne. Mums ir jārāda solidaritāte, mūsu monitoringa misijas pagarināšana ir viens no piemēriem mūsu atbalstam. Grūzijas valdība ir skaidri norādījusi savu ceļu uz priekšu ar skaidriem signāliem. Tagad ir laiks īstenot daudzas paredzētās reformas, kā paredz arī asociācijas līgums. Mēs atzīstam politiskos izaicinājumus, kas ir saistīti ar šīm izmaiņām, tomēr šīs Izmaiņas ir jāveic asociācijas līguma uzraudzības monitorings un arī padziļinātā līguma uzraudzība kopā ir saistīta ar kopīgās parlamentārās komitejas darbu. Un darba kārtība šai komitejai būtu jāsaglabā konstruktīva, būtu jābūt gataviem adaptēties, ņemot vērā izaicinājums, kas varētu nākotnē izraisīties daļa Krievijas federācijas. Es ļoti ceru, ka rīt mēs izšķirīgi un skaidri nobalsosim. Uh, Eh, un eh, skaidri paudīsim šī parlamenta nostājotiecībā uz Grūziju. Paldies! Paldies eh, Karim kungam! Nē, Kavas kungs vēlas jums uzdot zilās kartiņas procedūras jautājumu. Lūdzu, Kavas kungs! Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Karima kungam, ka jūs esat gatavs uzņemt, pieņemt manu jautājumu. Lielbritānijas premjerministrs teica, ka būtu nepieciešams saprast, cik tālu Eiropas Savienība var paplašināties. Un tad jautājums ir, cik tālu premjerministrs gribētu paplašināt Eiropas Savienību. Union, which... Eiropas Savienība, kas ir balstīta uz mūsu vērtībām. Tā būs Eiropas Savienība, kas varēs kalpot ne tikai mūsu iedzīvotājiem, bet visas pasaules iedzīvotājiem. Un mana valsts, mana valdība mums ir Eiropas Savienības vīzija, kurā valstis ir vienotas un kurā ir valstis, kurām ir kopīgas vērtības. Un tad mēs varēsim, tad mēs varēsim respektēt šo nostāju arī mūsu premjerministra nostājas varu pieņemt. Paldies! Adaktusona kungs, divas minūtes. Tak. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pēdējos gados eh, Gruzijas parlaments ir eh, pieņēmis veselu virkni likumu, un ir īstenots ļoti daudzas reformas, lai veicinātu sadarbību ar Eiropas Savienību. Lēmums par asociācijas noliegumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Gruziju ir šo pūliņu rezultāts, un uzskatu, ka tas ir vēsturisks brīdis, pilnīgi noteikti Gruzijai vēsturisks brīdis savas brīvības ceļā. Gruzija ir izvēlējusies nostāties uz Eiropas ceļu. Tā ir izvēlējušies šo, šo ceļu neskatoties uz Krievijas spiedienu un pat draudiem. Šobrīd jau e, Krievija saprot, cik nozīmīgs būs šis asociācijas noliegums ar Gruziju, un to saprot arī Ukraina. Ukrainas prezidents Porošenko ir runājis par savas valsts asociācijas nolīgumu noslēgšanu, nosauc to par e, būtiskāko uh, vēsturisko brīdi savas valsts vēsturē tūlīt pēc Padomu Savienības sabrukšanas. Asociācijas noliegums būs būtisks pagrieziena punkts arī Gruzijai. Vai e, Gruzija tuvināsies Eiropas Savienībai? Protams, mēs to vēlamies. Un, protams, ka e, Gruzijas iedzīvotāji nevēlas, lai tos vadītu Maskava. Ja mēs nobalsosim par asociācijas nolīgumu, tad mēs nostāsimies par vēstures pozitīvu attīstību, un tie, kas ir pret, tie faktiski spēlē Putina vārtos. Kad eh, Eiropas parlaments balsoja par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, tad EFD grupa, tajā skaitā arī deputāti no manas valsts Zviedrijas, izvēlējās balsot par Putinu. Un eh, daudz no mums domā, kā tad EFD grupa balsos rīt. Interesanti, redzēsim. Vai joprojām EFD balsos par Putinu, vai tā tomēr balsos par Gruzijas tiesībām pašai veidot savu nākotni un savu laimi. Paldies, tagad lūdzu, Liberācka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlos sirsnīgi sveikt mūsu uh, uh, referentu Mamikina kungu, manuprāt, tiešām tas ir vēsturisks moments. To mēs saprotam. No šī brīža, no šīs diskusijas Eiropas Savienības līmenī sāksies liela procesa. Visi Eiropas Savienībā diskutē par to, bet skatāmies, kāda šobrīd ir situācija. Daži saka, ka tā vienkārši ir kārtēja valsts, kura vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts, nekas vairāk. Ir skaidrs, ka Gruzijai būs nepieciešams īstenot tās reformas, kas uh, ir svarīgas, un pašai Gruzijai tas būs brīdis, kad sāksies milzīgs darbs. Es atceros, kā tas bija ar mums. Mēs vēlamies skaidri pateikt, kā no sākuma nedrīkstam pieļaut šo selektīvo izvēlīgo taisnīgumu. Nevaram tā nevaram pieļaut šo situāciju. Mēs redzam, ka Gruzija, Gruzijas iedzīvotāji ir tie, kas izvēlējas virzību uz Eiropas Savienību, un uh, mēs varam viņus atbalstīt. Tagad lūdzu viena minūte Marijas kungam. Kirjā Pitropē, kirjā Avramopulē. Komisāra kungs, Avramopulasa kungs. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju palīdzēs Gruzijai ceļā uz Eiropas Savienību, bet šim ceļojumam ir jābūt balstītam uz eh, pareizu attieksmi pret minoritāšu tiesībām, pret uh, cilvēku tiesībām un uh, pret tiesiskumu. Tāpēc arī aicinu Gruzijas valdību uh, minoritāšu tiesības aizstāvēt arī grieķu minoritātes. Jau gadu simtiem grieķi dzīvo Gruzijā. Tāpēc pirmam kārtam Viņiem nepieciešams panākt, lai grieķi varētu atgriezties uz savu valstu, uz savām mājām, daži vēlas. Un dažos gadījumos šīs mājas uh, ir okupētas, uh, pilnīgi nesaistīts trešas personas ir okupējušas uh, mājas, kas piederēja Grieķiem, un, manuprāt, ļoti nopietni pret šo jautājumu jāizturās. Paldies, tagad lūdzu, Kukāna kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. 2014. gads ir bezprecedenta gads attiecībā uz Grozijas virzību uz Eiropas Savienību. Asociācijas nolīguma parakstīšana nu, jau ir kļuvusi par realitāti. Neskatoties uz to, ka situācija reģionā nav stabila un ir spiediens no Krievijas, mēs tomēr ļoti pozitīvi skatāmies uz to, ka starp Gruzijas politiskajām partijām ir liela vienotība un, protams, arī iedzīvotāju starpā. Viņa cenšas rīkoties pareizi, doties uz Eiropas Savienību. Dāmas un kungi, kad ir šāda pārliecība uh, par Eiropu un ka, kad šī pārliecība ir skaidri pausta, tad mūsu uzdevums ir atbalstīt valsti šajā strateģiskajā virzībā. It īpaši šajā situācijā, kā tas ir tagad Gruzijā, jo no Krievijas nāk nopietnas spiediens, turpinās okupācija Abhāzijā un uh, Dienvidosetijā. Gruzijas lielākais kaimiņš var uh, kavēt reformas valstī. Un skatoties uz to, kas pēdējā laikā notika Abhāzijā, tad mums Gruzija ir jāpasaka tik tiešām pārliecinoši, ka mēs tai palīdzēsim. Asociācijas nolīgums ir pirmais no svarīgajiem soļiem, un vīzu režīmu atvieglošanai ir jābūt nākamajam solim. Ceru, ka mēs to spērsim. Un no mūsu puses jādara viss, lai Gruzijai ceļā nebūtu nekādu šķēršļu. Protams, ir nepieciešams milzīgas reformas, nopietnas reformas. Ceļš nebūs viegls. Bet Mēs varam to atvieglot, mēs varam palīdzēt. Un tagad, kad Gruzijā ir parādījusi savu nostāju, savu attieksmi pret Eiropas Savienību, un tad arī mēs varam aktīvi piedalīties. Kristē, kungs, tagad lūdzu, viena minūte ir jūsu rīcībā. Paldies priekšsādātē. Rīt parlaments lems par trešā jaunā, jaunās paudzes uh, nolīguma parakstīšanu. Uh, un šis būs ar Grūziju, pēc Moldovas un Ukrainas. Un tas ne tikai norādīs uz to, ka ir panākts labs progress, bet tā būs arī iespēja parādīt, ka Grūzija jau ir paveikusi diezgan daudz ceļā uz Eiropas Savienību, parakstot nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību, Grūziju, Moldavu un Ukrainu. Šī parakstīšana uh, notika Briselē vienā dienā, un tagad ir paredzēta ratifikācija Par Moldovu un Ukrainu parlaments jau ir nobalsojis, un tagad ir pēdējais balsojums, kas būs iespējā pabeigt šo procesu un arī skaidri parādīt, ka šīs trīs valstis savos centienos tuvoties Eiropas Savienībai, uh, šīs valsts tiek atbalstītas, un es ceru, ka mēs, mēs redzēsim arī lielu vairākumu. Es aicinu dalību valsts pēc iespējas ātrāk uzsākt un pabeigt ratifikācijas procesu. Lielas paldies! Pietrovska kungs, jums ir viena minūte. Lielas paldies! Mikro. Mikrofons laikam nestrādā. Ā, nē, viss ir kārtībā. Lielas paldies! Lēmums un arī parlamenta priekšlikums ir atbalstīts arī no Gruzijas puses. Kā mēs varam redzēt šajā rezolūcijā, Gruzijā attiecībā uz integrāciju Eiropas Savienībā ir absolūti tiešām vienprātīgs viedoklis. Atceramies, ka jau 2008. gadā um, mūsu vadītāji jau bija vienojušies arī Nikolā Sarkozī un Lieh Kačinski, un tādā veidā tika glābs Gruzijas valstiskums. Tagad runājot par partnerību ar Gruziju, tieši tā kā m, mm, esmu teicis arī par Ukrainu, manuprāt, šajā dokumentā mēs diezgan ierobežojam Gruziju. Piemēram, rezolūcijas 45. punktā ir runāts, ka ir nepieciešams pilnībā ņemt vērā Eiropas Savienības dabas aizsardzības normas eh, enerģētikas eh, attīstības procesā. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir nepieciešams būt elastīgākai. Paldies! Σας ευχαριστώ. Paldies, saka prieksēdētājs. Nākamais Hēkmarka kungs lūdza. His... Prieksēdētāja kungs. Mēs esam vēsturiskā brīdī, un eh, Tādējādi mēs eh, paplašinām iespējas eh, arī Gruzijas iedzīvotājiem. Mēs runājam par valsti, kurā visu laiku dzīvo Krievijas draudu ēnā ar ārvalstu eh, kareiviem, kur atrodas Gruzijas teritorijā. Un ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka jau kāda veida agresija Gruzijas teritorijā no Krievijas puses ir tikpat nepieņemama, kā tā, kas šobrīd no Krievijas puses tiek īstenot Ukrainā. Vēl bez tam vajadzētu atcerēties, ka e, tā ir iespēja, kuru Gruzijai vajadzētu izmantot. Izmantot Gruzijas iedzīvotājiem un arī tās valdībai. Investīcijas, brīvais tirzniecības nolīgums, sadarbība arī citos domēnos. Un tas savukārt nozīmē, ka e, Gruzijas valdībai ir jāturpina iesāktās reformas. Un e, tas savukārt nozīmē, ka mēs Nedrīkstam pieļaut turpmāku selektīvā tiesiskuma piemērošanu, un šobrīd eh, Grūzijas valdība to piemēro pret opozīcijas līderiem. Šobrīd eh, Grūzija ir nostājusies uz Eiropas ceļa, un eh, Grūzijas valdība vēlas, lai arī sabiedrība kopumā tuvinātos Eiropas demokrātijas principiem. Tas nāks par labu ne tikai Gruzijas iedzīvotājiem, bet tādējādi visas mūsu sadarbības iespējas, kuras ir atrunātas šajā nolīgumā, varēs tikt izpildītas. Tātad vēršos pie Gruzijas valdības, pārtrauciet šo selektīvo tiesiskumu un Krievijai vācaties prom no Gruzijas priekšsēdētājs. Pikulas kungs, viena minūte gruzija upravo danas treba podršku europske unije ne samo šodien gruzijai ir nepieciešams eiropas savienības atbalsts ne tikai lai stimulētu demokrātisko attīstību bet arī eh, lai atbalstītu ekonomiski ekonomiskā attīstība ir jāatbalsta un arī jāsūta signāls par to, ka mēs atbalstam arī teritoriāls vienotības centienus, arī cīņu pret separatistu centieniem. Un mums ir jāskatās uz šo situāciju no divām pusēm. Vispirms ir tiesiskuma jautājums, kas ir ļoti svarīgs asociācijas līgums ar Grūziju ir svarīgs dokuments. Diemžēl pēc Krīmas anektēšanas Melnās jūras reģions ir kļūst par konfliktu zonā vien vairāk un vairāk. Un um, ir ļoti žēl, ka kaut kāds reģions nav iekļauts integrācijas plānos, kā piemēram Balkānu reģions un citi. Precokungs. Herr Präsident. Priekšsēdētāji. Turpmāko Eiropa, turpmāko Eiropas valstu iekļaušana Eiropas Savienības iekšējā tirgu ir ļoti pozitīva lieta. Ir tīpaši, ja mēs runājam par tādiem aspektiem kā cilvēktiesības un tiesiskums un tā tālāk, un vai arī mēs runājam par uh, strateģiski interesanto piekļuvi naftai un citiem produktiem, eh, kas atrodas eh, pie Melnās jūras, taču jautājums ir, kā ir ar mūsu interesantiem formulējumiem. Piemēram, ir runāts par to, ka eh, attiecībā uz Gruzijas integrāciju NATO, jo šeit mēs runājam par Krievi un diskutējam par to. Sanāk, sanāk, ka mūsu uh, nolīgumā uh, ar Krieviju, mēs šeit runājam par valsti, kurai vispār nav nekāda sakara ar šo nolīgumu. Jā, varbūt mēs esam, uh, mēs esam sapratuši, ka Krievija uzskata šo nolīgumu savu, par savu politisko interešu apdraudējumu. Jāatcerās, ka mēs šeit eh, mēs šeit saskaramies tieši ar šādu situāciju no Krievijas puses, un tāpēc varam izmantot šo situāciju, lai uh, parādītu Gruzijas iedzīvotājiem mūsu nostāju. Marta Šēlokungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šī diskusija ir skaidri parāda, ka laikam daži uzskata, ka mēs speciāli esam sarakstījuši tādu nolīgumu, tā lai varētu pakaitināt Krieviju, bet tā nemaz nav. Mēs tiešām vēlamies brīvu tirzniecību, mēs vēlamies, lai šī Eiropas daļa attīstītos. Tieši tādēļ Eiropas Savienība izmanto savas tiesības noslēgt šāda veida nolīgumu ar valsti, kura virzās ļoti saprātīgi uz demokrātiju. Atceramies vēlēšanas 2012. gadā, 2013. gadā. Viss ir kārtībā, var, varam teikt, tāda rietumu stilā notika vēlēšanas. Un tā bija mums iespēja redzēt, ka Gruzija tiešām tiek galā. Un tā var uh, panākt to, ko tā ir apsolījusi. Protams, ir jāturpina darbs. Un, Eiropa, un Gruzijai ir jāturpina integrācija tā, lai tā varētu kļūt par patiesi uzticamu partneri Eiropas Savienībai. Uh, bet mēs varam tiešām, var teikt, ar tādu uh, pozitīvu ticību raudzīties uz Gruziju. Mēs paši ticam tam, ko mēs noslēdzam. Bet vēlreiz teikšu, mēs nedaram to, lai kādā veidā necienīgi izturētos pret kādu citu valstu, kā varbūt daži kolēģi šeit jau pieminējuši. Atceramies mūsu no, nostāju, atceramies, ka mēs vēlamies paplašināties un tās valstis, kas ir austrumos, lai šīs valstis var vajadzības gadījumā varētu integrēties. Paldies! Mūdīkungs, jums ir viena minūte. Thank you, President. In... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Garbašvilī kungs, eh, Gruzijas premjerministrs, runāja par mūsu kopīgajām vērtībām, un šīs kopīgās vērtības sniedz daudz tālāk kā tikai tirzniecībā. Es apsveicu asociācijas nolīgumu un apsveicu arī labās attiecības starp Eiropas Savienību un Gruziju. Uh, Mūsu attiecības ir domātas, lai gan vienā, gan otrā pusē uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, un šī asociācijas nolīguma ietvaros eh, mums ir jāsadarbojas ar Gruzijas valdību, lai tā attīstītu savu sociālo modeli. Šobrīd Gruzijas valdība mēģina iesaistīt eh, Gruzijas iedzīvotājus un pilsonisko sabiedrību dažādu projektu īstenošanā, un pēdējais pozitīvais piemērs ir Gruzijas pieņemtais eh, preddiskriminācijas likums. Tikai tad, ja Gruzija īstenos dziļu sociālās sadarbības modeli, viņiem izdosies pilnībā nostāties uz Eiropas ceļu, un tomēr mums viņiem šajā ceļā ir jāpalīdz. Prieksēdētājs, paldies, un tagad Landsbērģis kungs divas minūtes lūdzu. Dear ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, godātais priekšsēdētāja kungs, rītā noslēdz, balsojot par asociācijas nolīgumu noslēgšanu, mēs eh, noslēgsim procesu, kas aizsākās gandrīz pirms gada Viļņas samiņ, samitā. Un eh, divas eh, līdzīgi domājošas puses pakāpsies vēl solīti pretim viena otrai. Gruzija jau ir nostājusies uz Eiropas ceļa, un tā par to ir dārgi maksājusi. Tomēr šodien mums ir jāuzteic Gruzijas pūliņi. Neskatoties uz Gruzijas sasniegto, vēl joprojām ir zināmas šaubas par to, vai Gruzijā īstenotie politiskie motīvi ir pamatoti, un šeit jau tika pieminēts tā saucamais selektīvais tiesiskums - nepieņemami. Arī parlaments ir nosodījis šo selektīvo tiesiskumu. Gruzijai ir jāturpina savas uzsāktās reformas, un noteikti šo reformu īstenošana prasīs vēl gadus. Un arī Gruzijas politiskajai elitei ir jābūt ļoti vienotai, ja tā vēlas pārkārtot gan tiesību sargājošo sistēmu, gan arī citas sistēmas, lai tie nepaliktu tikai un vienīgi tukši vārdi. Prieksēdētājs, paldies! Nākamais runātājs Bonīkungs, pusotru minūtu lūdzu. Ceļš, Gruzijas ceļš uz Eiropas Savienības ekonomikas modeli un sociālo modeli, šis ceļš nav sācies šodien, šis ceļš ir sācies sen, un uh, vairākas valdības to ir atbalstījušās, un jau tagad ir panāktas daudzas reformas, un mēs varam redzēt, ka Eiropas ceļš ir uh, iedzīvotāja izvēle. Ir svarīgi turpināt šo darbu tā, lai Gruzija ar laiku varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams uh, politiskais process. Mēs saprotam, ka partnerības ceļš nozīmē to, ka tiks uh, veicināta uh, e, politiskā tuvināšanās Eiropas Savienībai un tiesiskās valsts tiesiskā valsts nozīmē ne tikai to, ka efektīvi tiks sniegti valsts pakāpojumi, bet arī tas, ka pilsoniskā sabiedrība būs ļoti aktīva, un šeit Gruzijai nepieciešams milzīgs lēciens. Ir ļoti svarīgi, lai Gruzija parādītu, ka mēs varam arī ar viņiem slēgt bezvīzu režīmu un piesaistīties projektos, kas varētu panākt labus rezultātus arī Gruzijas iedzīvotājiem, taču ceļā uz Eiropu no Gruzijas ir vajadzīgs arī daudz kas cits. Tā, lai visi partneri un novērotāji saprastu, e, kāds ir viņa ceļš, piemēram, arī tādi partneri kā Krievija, kas varbūt ir naidīgi noskaņoti, ir ļoti svarīgi, lai Gruzija turpinātu šo ceļu. Lielas paldies, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Trīs cilvēki ir pieteikušies runāt. Balčietis, kungs, jums ir viena minūte, jūs būsiet pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Mamikina kungam par to, ka viņš ļoti nopietni ir pastrādājis pie sava dokumenta. Gruzija ir trešā valsts pēc Moldovas un Ukrainas, kas ar kuru mēs parakstam asociācijas nolīgumu. Nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, un šeit ir iekļautas Gruzijas apņemšanās. Mēs varam atbalstīt Gruzijas ceļu uz Eiropu. Mūsuprāt, Gruzijā ir pārvarējusi daudz grūtību, un tāpēc esam ļoti gandarīti par to, kāda ir Gruzijas izvēle. Gruzija ir izvēlējusies Eiropas ceļu. Un tagad ir nepieciešams paplašināt un palīdzēt, protams, gan ekonomiski, gan politiski. Mūsu attiecības būs arvien tuvākas, un, protams, arī Gruzijas iedzīvotājiem tas nozīmēs arvien lielāku labklājību. Lielas paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es varu atbalstīt Gruzijas ceļu uz Eiropas Savienību, un asociācijas nolīguma ratifikāciju, manuprāt, tas ir ceļš uz priekšu. Protams, ieviešana būs nākamais posms, tas nebūs viegls uzdevums. Es ceru, ka 2015. gada samitā mēs varēsim runāt skaidri par e, Gruzijas Eiropas perspektīvām un citu valstu perspektīvām attiecībā uz e, ceļā uz Eiropas Savienību. Runājot par e, vīzu režīmā liberalizācija šis varētu būt viens no svarīgākajiem aspektiem, par ko mēs spriedīsim Rīgas samitā. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja pieņemt pilnīgi neatkarīgas lēmumus par ārvalstu un drošības politiku. Un mēs varam skatīties uz reālu vāru, de facto vāru, kas, piemēram, ir Abhāzijā, reāli sanāk, ka daļa no Gruzijas teritorijas ir okupēta Paldies! Un tagad lūdzu, ko raukungs, jums ir viena minūte. Okay. Thank you, thank you very much, Mr. Sherman, to, for leaving me. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju izteikt dažus komentārus. Es klausījos šajā diskusijā un no manas puses eh, arī ir daži vārdi par šo asociācijas līgumu ar Grūziju. Ļoti bieži mēs runājam par dažādiem brīvās tirniecības līgumiem, pēdējā laikā tā ir Moldova, Ukraina un Grūzija. Un ļoti daudz kolēģi runāja par vēsturi šim darbam. Un mēs noteikti atbalstam atbalstam Eiropas Savienības principu vērtību ievērošanu un ļoti labi, ka šos principus pārņem arī citas valsts. Tomēr esmu arī dažkārt domās, vai mēs šeit tiešām nedomājam par to, kā. Ka Eh, tikai ieriept eh, Krievijai. Mums, mums vajadzētu tomēr nes mieru, neskatoties no skaļiem apstākļiem apsvērumiem. Paldies. Vēl divi runātāji ir pieteikušies runāt. Naikkungs, eh, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Šis ir ļoti strateģiski svarīgs jautājums arī reģionam. Šis ir ļoti svarīgs solis un mums arī ir pozitīvi, tāpēc es atbalstu šo asociācijas līgumu. Gribētu vērst jūs uzmanību uz kādu ļoti svarīgu lietu, kas eh, varbūt neizraisīja pārāk daudz šeit diskusijas. Te ir situācija ar minoritātēm Grūzijā. Tas varētu būt tas ļoti būtisks um, aspekts tālāk attīstībā. Varbūt, ka šeit ir arī pozitīvi soļi, ir kaut kādi likumi pieņemti, tomēr pietrūkst uzticēšanās. ka, tam, ka varētu būt sakārtot situācija ilgstoši, un tas varētu arī teritoriālo integritāti ietekmēt nā, nākotnē. Mums ir jāskatās tālāk nākotnē, lai labāk saprastu, kādi draudi šeit varētu parādīties valstī, ja viņi nerisinās minoritāšu problēmas. Atbalstam mažoritāti un minoritāti pat meklē risinājumu. Benfei kungs ir pēdējais runātājs šajā daļā. Paldies, priekšsādātāji. Tāpat kā Korao kungs, arī es gribētu izteikt dažus komentārus. Vispirms mani pārsteidza tas, ka kolēģis no Tautas partijas Matušielo kungs runāja par to, ka viss, ko mēs šeit darām, ka mēs izvēlamies asociācijas līgumus ar atsevišķām valstīm, ka to nevajadzētu uzskatīt par tādu tā kā necieņas izrādīšanu Krievijai ka mums nevajadzētu caur tādu prizmu vispār skatīties. Nevajadzētu nemaz tādu perspektīvu piekopt. Mums eh, ir jārunā, it kā mēs būtu tāda Eiropas Savienība, kurai ir liela nozīme šajā rajonā. Uh, Tā nav tikai Krievija un ASV, kas eh, darbojas ap Melno jūru, arī Grūzijai tur ir jāspēlē loma, un Eiropas Savienība arī. Un um, Eiropas eh, šis atsaucīgs līgums ļauj mums spēlēt ekonomisko lomu tur. Paldies tālāk Eiropas komisijas eh, pārstāvs Abramopols kungs, lūdzu jums vārds komisāru. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties deputātiem par izrādīto interesi, par ļoti fokusētām runām. Mūsu diskusija šeit ir norādījis, ka mums ir vienots uzskats, ka mēs gribam turpināt atbalstīt Eiropas, nu, Gruzijas virzību tuvāk Eiropas Savienībai. Un arī mēs uh, atbalstam politisko apņemšanos Grūzijā turpināt vajadzīgās reformas, tās realizēt, jo īpaši šīs reformas attiecas uz reformu pātrināšanu tieši tiesiskuma lomā, jomā likumars cilvēktiesību mm, respektēšanas jomā, un tas attiec uz visiem pilsoņiem bez izņēmuma. Krimināla izmeklēšana vai vajāšana ir, ir jābūt caurskatāmai proporcionālai. Nevajadzētu šeit izmantot politisko motivāciju. Vajadzētu stingri ievērot tiesisko procesu. Pozitīvs īstenošanas gadījums asociācijas līgumam ir tikai pirmais solis, un mūsu atbalsts uh, ir vislabākais atbalsts, ko mēs varam rādīt uh, Grūzijai, lai viņi varētu sasniegt savu mērķi, veidot demokrātiski stabilu un bagātu valsti. Un tālāk es uh, aizcieņas par priekšsēdētāju runāšu grieķu valodā. Priekšsēdētāji. Es gribētu pasvītrot, ka asociācijas eh, līguma apstiprināšana rīt pavērs eh, atkal tādu eiropeisku perspektīvu valstī, kas eh, no vēsturiskās mm, un jau strateģiskās perspektīvas ir tāda valsts, kas varētu spēlēt ļoti būtisku lomu miera, sadarbības attīstībā šajā rajonā, varbūt ne tikai sadarbojoties ar Grūziju, bet arī plašāk šeit ir iespēja arī pavērt ceļu plašākai demokrātiskai situācijai, plašākā ziņā, kur pamats būs likuma vara fundamentālo tiesību ievērošana, demokrātisko principu ievērošana un arī cilvēku cerības, ambīcijas varētu tikt īstenotas kas ir izgājuši grūtu ceļu, bet viņi tagad var traudzīties optimistiski nākotnē. Paldies! Tagad man Mīkina kungs lūdzu. Liels paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, cienījami kolēģi, eh, augsti godātājs eh, Avramopulus kungs. Šodienas debates man personīgi ir apstiprinājums tam, ka Eiropas parlaments atbalstā turpmākās politiskas un ekonomiskas reformas Grūzijā asociācijas līgums atver arī jaunas iespējas gan grūzijai gan eiropas savienībai tā arī ir solidaritātes zīme ar gruzijas tautu jo eiropas savienības pamatu pamatā tieši ir solidaritātes ideja kas ir ļoti tuva mums sociāldemokrātiem. Eh, es gribētu pasvītrot ka šīs partnerības attiecības starp grūziju un eh, eiropas savienību nav vērstas pret trešajām valstīm tas mērķis ir pozitīvas sadarbības paplašināšana eh, tas ir ļoti svarīgi un šī sadarbība dos labumu ne tikai eiropas savienībai un grūzijai bet arī visam reģionam un visiem grūzijas kaimiņiem. es gribētu vēlreiz pateikt paldies e, kolēģiem kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā un tiem kas tagad piedalījās debatēs. es ceru uz ļoti pozitīvu balsojumu rītdienas sēdē un jūsu atbalstu grūzijai un grūzijas tautai un jācer ka rītdien uz šo zāli ieradīsies arī grūzijas valsts prezidents tāpēc mēs kolēģi redzēsim cik šī līguma ratifikācija ir svarīga grūzijas tautai. vēlreiz paldies par debatēm! Bardzo dziękuję, panie. Liels paldies! Deputāti, paldies par Deputāta kungs, paldies, ka jūs strādājat pie šī dokumenta. Rīt ir paredzēta balsošana. Nu, tad mēs varam pabeigt šo diskusiju. Rīt ir paredzēta balsošana. Nu, un arī Gruzijas prezidents būs klāt. Un tagad varu jūs informēt, ka nākamais punkts būs padomes un komisijas eh, paziņojums Hartumas.